jāiesniegt grozījums par šo kalendāru un balsosim uh, trešdien. Kalendāru var atrast Seans Andirekt tīmekļa vietnē. Dānijas iestādes man ir paziņojušas, ka Klaus Lārzens Jensens um, parlamentā ar 13. decembri aizvietos Dānu Jorgensen, kas ir kļūst par ministru Dānijā. Polijas iestādes man ir paziņojušas, ka ar 17. decembri uh, Zbigņevs Zaļēski eh, aizstās Lēnas eh, Kuļārskas Babīnskas kundzi un tādēļ Edvards Bošs sāks strādāt Rafāla Traškovska vietā. Saskaņā ar 7. Eh, panta pirmo punktu un saskaņā ar reglamenta 4. pantu